Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Mums ir viesi, aģentūru pārstāvji. Viesi mums bija, kad sākām savu uh, darbu šajā sasaukumā. Viesi mums ir arī šobrīd. Un, mm, Tātad ar aģentūrām esam labi iepazinušies ar galvenajām personām, drīz saņemsim, um, uzklausīsim viņu sakāmo par to, kā tad sokas darbs, kā īstenojas uh, visi plāni un kā izskatās turpmākie gadi. Šobrīd direktori ir aicināti sēdēt zālē, parastajās vietās un īsumā uzstāties ar savu sakāmo, un tad pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Sāksim ar Džeimsu Kalehu, CDFOP vadītāju, tātad eh, Eiropas eh, profesionālās apmācības eh, attīstības centra direktoru. Lūdzu, Džeims. Paldies, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Eiropas aģentūras ir tās, kas tuvina Eiropas eh, Savienības šo te aparātu tās pilsoņiem. Aģentūru klātbūtne dažādās ASV valstīs ir kā apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība piedar tās pilsoņiem un vadās pēc uh, pilsoņu vēlmēm un vajadzībām. Pilsoņu vēlmes nosaka to, kas ir jādara mums. Ja 75. gadā CDFOP kopā ar Eirofonds uh, tika dibinātas un līdz ar to esam vecākās, senākās um, e uh, ES aģentūras. CDFOP sāka darbu sadalītajā Berlīnē un tad jau, kad Berlīna atkal apvienojās, pārcēlās uz Tesalonikiem Grieķijā. Uh, Un visu šo gadu garumā mēs esam bijuši tie, kas rāda šo Eiropas līmeņu pievienoto vērtību nodarbinātības profesionālās izglītības apmācības jautājumos. Un nu, kad uh, domājam, ko iesākt ar 21. gadsimta izaicinājumiem, kā īstenot Eiropas saimnības mērķus un uzdevumus nodarbinātības lietās, tas prasa no mums jaunu pieeju darbam. Lai š, tas uh, izpildītos, mums ir jā, jāgūst jauns priekšstats uh, pār to, kas tad ir profesionāla apmācība. Un tāpēc mēs esam arī noformulējuši savu 40. jubilejas uh, lo, moto - vecas saknes, jaunas saknes. Uh, Mums ir vajadzīgas saknes, bet tām ir jābūt jaunām, spēcīgām, eh, kas eh, piedāvā to, kas eh, pilsoņiem ir nepieciešams. Mm, valstīs izveidojušās tradicionālās saknes paredz, ka tātad jaunībā cilvēki apgūst prasmes, iemaņas un iegūst kvalifikāciju un tad kā pa karjeras kāpnēm, bet no šīm vecajām saknēm ir jāizaug jaunām saknēm, kas ļauj uh, Uh, cilvēkiem jebkurā vecumā iegūt jaunas prasmes un iemaņas, jebkurā darba karjeras uh, posmā, neskatoties uz uh, valstu robežām, kaut kādām institucionālām robežām. Tas ir nepieciešams mūsu pilsoņiem, lai viņi gūtu panākumu savā darba dzīvē, lai paliktu un saglabātu sev cienījamu darbu. Tas ir vajadzīgs mūsu uzņēmumiem, kam ir prātā, protams, konkurētspēja un peļņa Moderno, uh, modernās apmācības uh, parametri pamazām izkristalizējas, izkristalizējas tas, kam ir jābūt modernās mācību programmās. Un uh, ir progress šajā pārdomu procesā. Um, zināmā mērā pateicoties arī mums, mēs esam sekmējuši sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Tas ir arī mūsu uzdevums veidot tādu plānošanu politiku, uh, profesionālās izglītības jomā, kas sekmē izcilību un tādu iekļaušanu, saliedētību sabiedrībā. Un esam tātad konsultējuši eh, dalībvalstu, sociālos partnerus, padomi, eh, atbilstoši mums dotajam darbu uzdevumam. Es pats esmu bijis liecinieks tam, kā mūsu ģenerētās atziņas uh, nonākot dalību valstu rokās un uzsākot savu tādu cirkulāciju apriti, nes augļus atbilstoši konkrētajai situācijai konkrētās valstīs. Un mums ir jāspēj nodrošināt tas, ka šie te centieni Eiropas Savienības līmenī des augļus nacionālā līmenī. Mūsu darbs, proti sagatavot modernas izglītības programmas, ir mūsu ikdienas uzdevums. Tā tas bija 2004 budžetu tajā gadā, un tā tas ir arī šodien. Kopā ar komisiju, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem CDFAP strā, nenogurstoši strādā, lai um, jauniešiem piedāvāt plašākas iespējas apvienot uh, praksi ar, ar darbu, uh, citas novatoriskas pieejas, um, lai būtu pieejamākas uh, un pagājušajā gadā tā tad tika dibināta Eiropas māceklības alianse, un CDFAP to visnotaļ atbalstīja, veidojot fórumu, kurā tad pārunāt pārmaiņas māceklības procesā. Un esam tātad īstenojuši programmas Maltā un arī Lietuvā. Un šogad pēc, eh, tātad Slovenijā, Grieķijā un Itālijā īstenosim šādas eh, programmas. Tāpat arī strādājam, lai tiktu sagatavoti eh, tāda Eiropas līmeņa instrumenti, kas padara izglītības apmācības iespējas elastīgākas, pavarot plašākas iespējas mācīties dažādi, dažādos kontekstos, līmeņos, situācijās. Eh, šogad eh, paredzam, ka kopā būs 36 valstis eh, iestājušās Eiropas kvalifikācijas šajā te um, rāmī struktūrā, un CDFAP noteikti nedusēs uz lauriem un atbalstīs šādus procesus arī nākotnē. Pagājušajā gadā nācām klajā ar vienu no pirmajiem vērtējumiem par informālu un nonformālu apmācības progresu, un šogad plānojam uh, rediģēto šo vadlīniju izdevumu izdot. Uh, skatīsim to, cik cilvēki aktīvi izmanto Eiropās 27 uh, valodās, kur tātad viņi raksta savus CV, pauž, tātad norādot savas dažādas prasmes. Un CDFOP ir bijis pie, pie Eiropās šūpuļa uh, un šobrīd jau šo CV skaitu pārsniedz 37 miljonus. Pagājuši gadu vien 13 eh, miljoni jaunu CV tika sagatavot šajā formātā. Tā kā mēs strādājam atbilstoši mūsu principiem un uzdevumiem, un šogad mums nāksies strādāt vēl aktīvāk, lai iedzīvinātu praksē Eiropas uh, profesionālās izglītības kredītu punktu uh, sistēmu atbilstoši tai augstajai latiņai, kādu mums eh, mūsu darbam ir eh, iz, no, nu, izvirzījusi eh, padome. Tāpat arī raugāmies, kā sekmēt sadarbības starp dažādām mācību programmām, centriem un Eiropas un nacionāla līmeņa mm, administratīvām struktūrām. Tāpat arī grasāmies nāk klajā ar prognozēm pār tendencēm darba tirgu, kas tad varētu noderēt politisk, politikas plānotājiem Ehm, tātad visa Eiropas eh, šī prognoza un analīze tiks sagatavot par Eiropu kopumā, par atsevišķām valstīm, un noteikti turpināsim spriest par to, kas tās par prasmēm, kas nepieciešams, kādi ir izaicinājumi ceļā uz zaļu ekonomiku. Un esam ņēmuši vērā arī Pasaules ekonomiskā fóruma eh, šo te secinājumu dokumentu, kas pagājušajā gadā Davosā tika publiskots. Un šogad mēs eh, nāksim klājā ar E, tātad e, pieaugušo darbinieku e, prasmju neatbilstības situāciju Eiropas Savienības valstīs. Tā visa rezultātā gūsim skaidrāku priekšstatu par to, kādai tad īsti ir jābūt mūsdienīgai modernai profesionālās izglītības sistēmai, kas ir adekvāta mūsdienu apstākļiem un specifikai. Cilvēkiem nav darba, viņi ir neapmierināti, viņi kurna, viņi žēlojas, eh, bet darba viņiem nav tāpēc, ka viņu prasmju komplekts nav atbilstošs pieprasījumam. Tā kā šeit ir ko pētīt un analizēt un, un arī darīt. Tā kā šajā savā analīzē šogad eh, vērtēsim arī dalību valstīs panākto progresu. Uh, Eh, modernu izglītības apmācības programmu veidošanā. Eh, tā, lai kā darba ņēmēji, tā darba devēji uzņēmumi eh, spētu efektīvi funkcionēt. Un tas nozīmē, ka vairāk darba būs arī mums. Mēs uh, sākām darbu meklējot kopsakarības starp piedāvājumu pieprasījumu darba tirgu un to darām joprojām. Uh, Eh, kā, kā arī esam gatavi uzņemties jaunas funkcijas, eh, apkopot eh, valstīm specifisku informāciju, arī tiešā veidā um, uzrunāt valstis vai valstu grupas, konsultējot tās. Tā kā rezumējot, mēs esam gatavi nenogurstoši strādāt un paļaujamies uz jūsu tātad Eiropas parlamenta atbalstu mūsu centienos. No savas puses esam gatavi dalīties jau kādā informācijā par procesiem Eiropā un noteiktās valstīs, uh, lai eh, tas kalpotu kā tāds informatīvs atbalsts jūsu sarunās un pārdomās. Profesionālās izglītības uh, programmu reforma nebū, nebūs tāds īslaicīgs uzdevums. Tā, tas ir ilglaicīgs un ne, tāds nepārtraukts uh, process, jo mainās pieprasījums, prasmju spēju pieprasījums, mainās ekonomiskais konteksts, un mūsu mērķis ir starp rezultāti. Uh, Um, tādi rezultāti, kas uh, doda reālu labumu uh, pilsoņiem uh, un valstu saimnieciskai izaugsmai kopumā. Paldies! Tagad došu vārdu Menendes Valdes kungam, kurš vada Eiropas fondu dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. šķiet, ka ir acīm redzams, ka es un man kolēģis, kas runāja iepriekš, esam nedaudz eh, vecumā virs 40 gadiem. Bet eh, jāsaka, Eiropas aģentūras eh, nu pat ir svinējuši savu 40. gadu dienu. Ir arī jaunākas aģentūras nekā mūsējā. Ja Mēs nesen šajā komitejā stāstījām par uh, aģentūru darbus, tāpēc negribu atkārtot visu, ko teicām tajā reizē. Jūs tāpat esat saņēmuši šo materiālu ar detalizētāku informāciju par aktivitātēm 2014. gadam un arī plānu 2015. gadam. Tur ir runa arī par uh, snieguma rādītājiem un indikatoriem, tur ir arī e-pasta adrese un dažādas saites uz ziņojumiem. Vienīgi gribētu uzsvērt dažus elementus, kas varētu būt īpaši, bet eh, tā pārāk detalizēti neiedzināšos visā. 2014. gadā mūsu fonds izstrādāja 125 eh, publikācijas dažādās valodu versijās. 99,7% savu budžetu esam apguvuši. Un izmantojām darbinieku kapacitāti 99% apmērā. Visa šī darba un arī iepriekš veiktā darba rezultātu mm, ietvaros mūsu zināšanas un kapacitāti tika izmantot 328 Eiropas Savienības politikas eh, dokumentos. Tāda arī ir mūsu loma, tā tad uzlabot labāku lēmumu pieņemšanu, Un jāsaka, šis rādītājs ir pa 43% vairāk kā iepriekšējā gadā, un vairāk ir arī bijuši dokumenti Eiropas parlamentam. Mēs turpinam strādāt četrās prioritārās jomās, par kurām vienojāmies eh, pašreizējā četrgadu mm, programmā, un pavisam īsi pastāstīšu par eh, dažām galvenām aktivitātēm, un tad pastāstīšu par darbu, ko turpināsim. Sākot ar līdzdalību eh, darba tirgu un cīņā pret eh, bezdarbu. Turpinam strādāt tādās jomās kā darba vietu ra radīšana, MVU, tāpat pētam to, uh, uh, kā risināt šo problēmu, ka sievietes eh, mazāk piekļūst darba vietām, eh, tur esam uzsākuši pētījumu šogad un eh, svarīgi ir nodrošināt izvirzītos mērķus, kas ir izvirzīti stratēģijā 2020 attiecībā uz sieviešu atpakaļ atgriešanu darba tirgu. Mēs aplūkojam darba tirgus reformas, kuras darbojas, kuras ir izdevušās, aplūkojam reformas, kas ir veikts vairākās dalību valstīs un izvērtējam tās un skatāmies kādas eh, viedas, eh, tādas eh, veiksmīgas politikas būtu iespējams īstenot labākā veidā. Tāpat turpinam darbu mm, jauniešu jautājumā, izvērtējam savu politiku, piemēram, atbalstu jaunu uzņēmumu veidošanai jauniem cilvēkiem, tāpat arī pētam citas jomas, saistībā ar jauniešiem, jauniešu nodarbinātību, sociālo dimensiju saistībā ar jauniešiem, um, saistībā arī ar jauniešu garantiju. Otrā joma ir uh, darba apstākļi un darba kvalitāte. Darba kvalitāte ir bijis viens no mūsu pētījuma galvenajiem aspektiem pēdējās uh, desmitgadēs un viens no uh, galveniem instrumentiem darba mm, apstākļu aptaujā. Mēs ķersimies klāt pēc eh, dažām dienām atkal jaunam darbam. Aptaujāsim vairāk kā 4000 Eiropas eh, pilsoņus, eh, iegūsim informāciju par viņu darba apstākļiem, veiksim novērtējumu, izvērtēsim kvalitāti Eiropā sošajām darba vietām un skatīsimies arī uz to, kādi apstākļi varētu padarīt šīs darba vietas un darba apstākļus ilgspējīgus, tātad kādi darba apstākļi ļautu piesaistīt cilvēkus un iesaistīties darba tirgu un kas ļautu viņiem ilgāk saglabāt šo iespēju strādāt. Tālāk aplūkosim arī eh, darbu, dažādo darbu raksturojošos lielumus. Tāpat vēl būs citas ar to saistītas darbības. Un centīsimies Mm, darboties arī citās politikas jomās, lai, piemēram, varētu pagarināt, paplašināt darba dzīvi tādā elastīgā veidā, tāpat arī aplūkosim, kādas ir iespējas veikt tādu karjeras vidusposmu izvērtējumu un varbūt mainīt karjeru un nu, atkal kā padarīt visu šo procesu ilgspējīgāku. Trešā mūsu interešu un darba joma lielā mērā sakrīt ar Junkera kunga doto signālu, ka nepieciešams sociālais dialogs, tas ir ļoti svarīgi Eirofondu mūsu organizācijai, un mēs jau aplūkojam sociālo dialogu un industriālās sistēmas un to miedarbību, un šajā jomā ir svarīgi nodrošināt sociālo partneru līdzdarbību ekonomiskā pārvaldībā Eiropas pusgadu laikā un tāpat arī īstenojot nacionālās reformas un to programmas dalībvalstu līmenī. Tur mēs aplūkojam dažādus uh, sasaistas līmeņus nacionālā līmenī un Eiropas līmenī. Mums, piemēram, ir Eiropas darba padoms un mēs uh, aplūkojam galvenās darbības un galvenās darbības jomas dažādām industriālām jomām, kā piemēram algu noteikšana, atalgojuma, aprēķināšana, tāpat arī analīze par darba laiku, darba stundām. Un visbeidzot, dzīves kvalitāte un sociālā politika. Šai jomā turpinam strādāt. Mums ir projekts, kurā cenšamies aplūkot sociālo mobilitāti Eiropā un mm, diezgan krietna mūsu darba daļa būs vērsta uz to, lai aplūkotu publiskos pakalpojumus, kas ir ļoti svarīgi Eiropas iedzīvotājiem un ekonomikai un sociālajiem modelim. Uh, Tas viss lielā mērā saistīts arī ar iedzīvotāju uzticību Eiropas iestādē. Daži uzskata, ka šī uzticība ir apdraudēta zem jautājuma zīmes šajos diezgan grūtajos laikos kopš krīzes sākuma 2008. gadā. Lai iegūtu vairāk detalizētu informāciju, jūs varat uh, aplūkot manis minēto dokumentu. Es pavisam īsi vēl gribētu atsaukties uz dažiem elementiem, kas tiek pārnāti šobrīd. Tagad uh, par darba platformas izveidošanu. Mēs izstrādājam datu bāzi. Mēs eh, cenšamies dot arī savu ieguldījumu un gaidam galīgo lēmumu, lai eh, redzētu, kāda ir nepieciešama iesaist no Eirofonda puses. Un tāpat grib piesaistīt jūsu faktu tām, ka Eiropas parlaments ir apspinājis pilotu projektu par uh, ražošanu, tas ir uzticēts Eirofondam, bet eh, mēs gribam parakstīt arī attiecīgo vienošanos diezgan drīz, un mēs, izmantojot savu zināšanas, aplūkosim, kādas ir saiknes starp industriālo rūpniecības politiku un nodarbinātību, un aplūkosim dažādus eh, tā, iespējamos scenārijus. Kā darbojas uzņēmumi Eiropā un ārpus Eiropas un kā tiek integrēta dzimuma vienlīdzības dimensija. Tas būs projekts, kas darbos vismaz trīs gadus, un mēs turpināsim atskaitīties Eiropas komisijai, un e, informācija, protams, arī sasniegs gal galā Eiropas parlamentu. Mēs uzturēsim sadarbību ar šo komiteju, ņemsim vērā jūsu ieguldījumu attiecībā uz uh, darba laiku un uh, bērnkopšanas atvaļinājumiem un dažādiem citiem aspektiem saistībā ar sociālo jomu un MVU. Šomēnes esam sākuši jau runāt uh, par nākamo darba programmu 2017-2020 gadam un te mēs ļoti novērtētu politikas, politisko lēmumu pieņēmēju ieteikums, tā ka mēs labprāt uzklausītu jūs, kādas, jūsuprāt, ir vidustermiņa prioritātes, eh, ko jūs varētu ieteikt eh, mūsu fondam? Jūs kā nodarbinātības komiteja kopumā vai atsevišķi deputāti, mēs to ļoti, ļoti novērtētu. Es sākumā atsaucos uz mūsu 40. aģentūras gada dienu un to, ka daudzas aģentūras tika dibināts pirms 40 gadiem, mēs koordinējam 42 aģentūru darbu. Tāds būs mūsu uzdevums kopš sākot ar martu, un mēs esam apņemības pilni strādāt šajā koordinācijas periodā un meklēt jaunas koordinācijas iespējas. Esam apmeklējuši budžeta kontrolas komiteju šonedēļ attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu, un tas ir ļoti svarīgi un labi, ka uh, Mm, komitejas iepazīstas ar mūsu darbu, un arī šī komiteja var eh, labāk eh, arī šajā kontekstā sadarboties ar citām parlamentu komitejām. Mēs arī gribam stiprināt institucionālo sadarbību ar eh, visām Eiropas institūcijām, gribam sadarboties ar parlamentu, protams, arī ar padomi un komisiju Mums būs institucionālā darba grupas sēde, kur mēs runāsim tālāk par institucionālo aģentūru darbu. Nedrīkst aizmirst, ka aģentūra tīkls e, nodarbina apmēram 20% e, darbinieku, kas strādā Eiropas e, Savienības aparātā. Patērējam 6% no budžeta, bet esam ļoti liela daļa mm, no Eiropas Savienības institūcija arhitektūras un esam atbildīgi jūsu parlamentam. Paldies! Thank you very much. Uh, then I'll give... Liels paldies, un tagad dodu vārdu Kristai Sedlačekas kundzei, kas ir Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktore. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdājas kundze, dāmas un kungi, liels paldies par šo uzaicinājumu. Es pārstāvu vienu no jaunajām aģentūrām kopā ar Madlēnu Nākamgad mēs svinēsim 20 gadus mūsu OSHA aģentūras darbībā, un tagad es pārstāvēšu 2014. un arī 15. gadā paredzamos un paveiktos darbus. Ceru, ka mēs varēsim turpināt. Nu, varbūt ne manā darbības laikā, bet tātad vēl pēc 20 gadiem varbūt svinēsim OSHA. 40 gadus, kā jums ir zināms, OSHA 2014. gada janvārī sāk strādāt pie jaunās eh, strateģiskās programmas līdz 2020. gadam. Tur nu, konstatējām četras strateģiskās eh, jomas, pie tā mēs vēl joprojām strādājam un ir jau laba pieredze pirmā gada laikā. Mēs eh, nodarbojamies ar izmaiņu apkopošanu, tad datu apkopošanu veselībā, arī pārvaldību, īpaši koncentrēties uz AMVU, tad arī joma attiecībā uz apzinātības veicināšanu un tīklošanas zināšanām. Tas nozīmē, ka mēs izmantojam resursus visā Eiropā, lai apkopotu informāciju veselības un uh, darbdrošības jomā. Un sastais uh, lauks ir tīklu veidošana un sadarbība. Gribu sākt ar vienu no galvenajām prioritātēm - veselīga darba vieta. Uh, To mēs uzsākām 2014. gadā. Tā ir divu gadu kampaņa veselīgām darba vietām un stresa pārvaldībai šī kampaņa beigsies 15. gadā, un šo divu gadu laikā mēs pieskarsimies stresam darba vietās un psihosociālajiem riskam darba vietās. Viena no galvenajām darbībām ir apzināties šīs problēmas un nodrošināt informāciju uzņēmumiem, darbiniekiem, sociālajiem partneriem un citām iesaistītajām pusēm. Mūsu valde nolēma šo jautājumu uh, īpaši uzsvērt saistībā ar psihosociālajiem faktoriem, jo šobrīd ir pieaugoša tendence, kā zaudētās darba dienas, tas ir 50-60%, ir saistīta ar stresu darba vietās, tāpat arī agrīna pensionēšanās ar to ir saistīta un izmaksas sabiedrībai un uzņēmumiem ir ļoti lielas, tie ir apmēram 3% no IKP. Ko mēs darām šo divu gadu laikā? Mēs esam izstrādājuši kampaņas materiāls, tīmekļa vietnes un cita veida materiāls 24 valodās. Un kāds ir mūsu vēstījums. Neatkarīgi no tā ir skaidrs, ka psihosociālie uh, ietekme to var apzināties un var tikt galā līdzīgi kā ar citiem riskiem darba vietās. Mēs esam izstrādājuši mūsu Eiropas programmas atbalsta progr paketi, kuru sauc par ECAP, kas uh, atbalsta un uh, stimulē dažādas kampaņas aktivitātes nacionālos līmeņos visās 28 dalībvalstīs. Un tas viss notiek ciešā sadarbībā ar mūsu nacionālajiem kontaktpunktiem, un līdz šai dienai pat mums bija iespēja norganizēt 20 pasākumus, turklāt katra dalībvalsts uh, organizēja vēl vairāk nekā 20 pasākums Eiropas nedēļas ietveros, kas notiek katru gadu. Tāpat arī mums bija iespējams eh, pieņemt darbā vairāk kā simts eh, kampaņu partnerus, kas nāk no dažādām sociālām un starptautiskām organizācijām, un viņi apgalvo, ka apgalvo atbalstīs šo kampaņu līdz 2015. gadam. Viņi organizē dažādus pasākumus, un šeit kā piemērs minējuši pāris ļoti aktīvs, kā Heineken, Siemens, Toyota, bet ir vēl daudz citas organizācijas. Un pirmo reizi mēs esam sagatavojuši arī e-vadlīnijas, kas ir tāda praktiskā tiešais e, aplikācija, kas nodrošina informāciju visiem. Piekļuvu šeit ir bez maksas. Uh, Tātad šīs e-vadlīnijas ir pieejamas visiem bez mākslas meža. Tur skaidrojam, kas ir stress, kādas ir sekas un iemesli un kā tikt galā ar stresu. Manuprāt, tas ir īpaši būtiski MVU. Un tagad uh, mums ir pieejams versijas visām 28 dalībvalstīm šīm vadlīnijām. Šeit ir arī iekļauts konkrēts nacionālie, konkrēti nacionālajie tiesība akti un resursi. Un 2001. gada beigās mēs kopā ar pārējiem partneriem ražosim, sagatavosim, norganizēsim šādus benchmarking uh, pasākumus un kopā ar Latvijas prezidentūru Rīgā mēs apbalvosim dažādas starptautiskās un arī nelielas, nelielus uzņēmumus, kas um, veiksmīgi cīnās pret stresu darba vietās, un mums būs noslēgošais pasākums gada beigās Bilbao. šī kampaņa beigsies 2015. gadā, un tagad jau mēs esam sākuši diskusijas valdē par nākamo eh, darba veselības kampaņu 16. un 17. gadam, un lēmums ir pieņemts, ka tas nodarbosies ar novecojošu darbinieku jautājumu. Šo lēmumu pieņem valde, un lielākā daļa informācijas tiks gūts no pilotu projekta. Tas ir saistīts ar uh, vecāku darbinieku veselības jautājumiem. Šo pētījumu mēs esam uzsākuši kopš 2013. gadā, to atbalsta arī Eiropas parlaments un darbu deleģēja komisija mūsu organizācijai. Šī projekta ietveros mēs cenšamies profilēt un izanalizēt dalību valstu aktivitātes, novērtējot uh, kādi ir izaicinājumi, atbalstot un apmainoties ar dažādajām praksēm un pieredzēm, un arī nodrošinam labas prakses piemērs, kā arī priekšlikumus, lai atbalstītu politiku izstrādi, īpaši koncentrējoties MVU vidē. Šobrīd jau mēs esam novērojuši ievērojams atšķirības starp dalību valstīm attiecībā uz to, kā tās uh, saskars ar veselības problēmām un demografiskajām izmaiņām mēs šobrīd pētām dažādus modeļus, kā notiek rehabilitācija un atgriešanās darbā, un šeit mēs redzam, ka pieejas ir ļoti dažādas starp visām dalību valstīm. 2015. gada vidū mēs norganizēsim konferenci un ceram, ka arī jūs ieguldīsiet savu devumu izdiskutējot šī pētījuma rezultātus, un, protams, 2015. gadā arī sabiedrība tiks iepazīstināta ar šo pētījumu, un šis būs arī pamats rekomendācijām Eiropas komisijai, un tad komisija tos tālāk pārspriedīs šīs rekomendācijas ar parlamentu. Tad runāt par šo ošu pārvaldību un instrumentiem. Kā jums ir zināms, mēs gadu laikā esam izstrādājuši eiro programmu, kas ir riska izvērtējuma programma MVU Šis instruments arī ir bezmaksas, un tas nodrošina atbalstu riska izvērtēšanai darba vietās. Šobrīd tas darbojas 14 valstīs, kas turpina tālāk izstrādāt OIRA. Tas nozīmē, ka viņi izmaina gan savus nacionālos likumus, gan piedalās uh, sociālā dialoga komitejās. Mēs arī esam sākuši publicēt eiro veicināšanas stratēģiju pēc 20. gada, kuras mērķis ir veicināt, lai arvien vairāk dalībvalstu un organizāciju piedalītos šajā eiro projektā. Bet tagad jau var teikt, ka izskatās šis projekts ir ļoti veiksmīgs, jo pēdējo gadu laikā tiešām ir piedzīvoti panākumi. Šeit ir arī sasaiste ar Eiropas strateģisko ietveru veselībā darba vietās, kā mēs zināms, komisija pagājušajā gadā publicēja ziņojumu, un šeit arī OIRA ir pieminēts. Katrā gadījumā arī mūsu aģentūra šeit ir pieminēta. Un 2015. gadā līdz pat 20. gadam Mēs spēlēsim būtisku lomu, lai īstenot šo politiku satver ne tikai oira ietvaros, bet arī veselīgas darba vietas kampaņas ietvaros. Tāpat arī turpināsim pētījumus un vēlāk arī ziņosim par rezultātiem. Citi pasākumi, kurus īstenosim no 15. līdz 16. 17. gadam, ir tādi kā dažādu MVU projektu īstenošanu mēs centīsimies nodrošināt labu politiku, pētījumu rezultātus līdz 2017. gadam. Es domāju, tas būs labs pamats turpmākajām diskusijām attiecībā uz tām vajadzībām, kas pastāv MVU sektorā. Mēs arī uzsāk, esam uzsākuši projektu, lai izvērtētu slimību ietekmi. Un, manuprāt, šis pētījums noslēgsies 16. gadā, un šeit būtiski ir uh, runāt par uh, nepietiekamām investīcijām uh, labā darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Un šo darbu noslēgsim 16. gadā. Es domāju, ka vasarā mēs būsim spējīgi nodrošināt datus no otrās esanā pētījumu, kas koncentrējas uz jaunajiem uzņēmumiem uz tādiem uzņēmumiem, kas strādā ar pieciem vai vairāk darbiniekiem, tātad nelieli uzņēmumi. Šeit piedalās 36 uh, eh, valstis visos sektoros, un mēs strādājam pie labāks metodoloģijas izstrādes. Šos uh, rezultātus varēsim jums prezentēt attiecībā uz to, lai uzņēmumi varētu uh, tiktu veicināti izmantot dažādos instrumentus. Tāpat mēs aplūkojam dažādas ar um, muskuļu slimībām saistītus aspektus un īpaši ar senioriem saistītas slimības. Uh, Un, manuprāt, vislabākā vieta, kur organizēt šos pasākumus, būtu Briselē, un mēs, protams, arī gribētu šeit iesaistīt parlamentu, dzirdēt jūsu viedokli. Tad vēl vēlos pieminēt Oša Viki projektu, kas tika uzsākts pagājušajā gadā Frankfurtē. Šeit uh, mēs nodrošinām atjaunotu informāciju eh, dažādās eh, darba veselības un drošības eh, jomās. Šis projekts vēl joprojām tiek paplašināts, un tas būs viens no galvenajiem informatīvajiem instrumentiem ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Tāpat arī mēs turpinām piedalīties IPRA aktivitātēs un Eiropas kaimiņu attiecību programmā, un ceram, ka šī programma tiks tiks uzsākt pēc iespējas drīzāk. Turklāt mēs vēlamies saņemt arī atsauksmes no mūsu partneriem. Apmēram 3000 respondentu sniedza atbildes par mūsu projektiem un aktivitātēm, un rezultāti ir diezgan pozitīvi. Manuprāt, viņi ir diezgan apmierināti un īpaši Oša vēstījumu par šo vēstījumu, viņi apgalvo, ka šādu informāciju ne, nevar saņemt no citiem avotiem, un tas, protams, ir ļoti motivējoši mums, un šī informācija būs noderīga arī mums turpmākajos gados, lai nodefinētu mūsu turpmāko darbu, kā arī kā mēs kopīgi varam strādāt ar sociālajiem partneriem un komisiju ar jums un citām iesaistītajām pusēm. Liels paldies! Thank you, and I now give the floor to Madeleine Serban došu vārdu Madlēnai Serbanai, Eiropas uh, mācību fonda vadītājai. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Tas alaž ir liels gods būt jūsu vidū un eh, spēt, eh, iespēt dažās minūtēs pastāstīt par mūsu darbu. Uh, bet es eh, rēķinos arī ar to, ka jūs eh, sniegsit mums vadlīnijas un norādes turpmākajam darbam. Kā jau kolēģi teica, runa nav par um, dzimumu kaut kādām īpatnībām. Uh, mūsu tātad vadītāji šeit lokā, bet uh, galvenais ir tas, lai mēs viens otru atbalstītu savu spēju un iespēju robežās. Arī ETF ir, tā teikt, jūsu rīcībā, esam gatavi ar jums sadarboties, jūs uzklausīt, uh, kā vien to spējam. Kā jau teicu, novembrī pagājušajā gadā ETF savulaik tika izveidots gadā, kad atzīmējam 25 gadus kopš uh, Ehm, Berlīnas mūra krišanas pagājušajā gadā. Mēs tāpat arī atzīmējam Pirmā pasaules kara sākuma simtgadi. Un mēs e, tikām izveidot, lai strādātu cilvēku labā, lai gādātu par to, lai Eiropa būtu spējīga sadarboties ar saviem kaimiņiem e, uz vienlīdzīgas partnerības e, pamata. Un šodien esmu jūs priekšā, lai apliecinātu, ka arī šogad 15. gadā mūsu uzdevums ir tieši tāds pats. Un to vēlos darīt ilustra kā ilustrāciju minot vienu no desmit Junkera komisijas prioritātēm. Viņi tātad runā par to, ka Eiropas Savienībai jākļūst par tādu spēcīgāku spēlētāju uz pasaules skatuves. Un kā jūs, parlamentārieši, savulaik lēm, lēmāt, uh, Eiropas Savienības budžetā ir ceturtā sādaļa Global Europe, un mēs esam vienīga aģentūra, principā, kas eh, reāli kaut ko šai sakarā dara, eh, lai virzītu mūsu resursus, mūsu atbalstu sadarbībai ar eh, mūsu partneru valstīm. Bet tas, kas šai prioritātei vēl ir noteikts, ir nepieciešama sistemātiski tāda mūsu iekšējo pl plānu politikas eh, projicēšana uz ārpusi tādā veidā, eh, gādājot par to, lai mūsu pārliecība, mērķi un uzdevumi ir zināmi, atpazīstami eh, globāli. Lai Eiropas Savienība kļūtu par spēcīgāku spēlētāju pasaules skatos, mēs turpināsim atbalstīt demokrātisku reformu veikšanu, likuma vāras īstenošanu, konkurētspējas, institucionālās kapacitātes celšanu un uh, labas godprātīgas valsts pārvaldes principu ieviešanu, piemēram, Rietumbalkānos, Turcijā, uh, Dienvidos, Austrumos, kā arī tajās valstīs, ar kurām mums ir sadarbība attīstības kontekstā, un es šeit īpaši vēlos atgādināt, ka 15. gads gal galā ir attīstības gads Eiropā. Ko ir svarīgi vēl piebilst, eh, domājot par globalizācijas procesiem tieši mūsu atbildības sfērā? Jāteic, ka pilnīgi visa pasaule saskaras ar struktūrāli nesamērīgi augstu bezdarbu, eh, un tas eh, tātad politisko nestabilitāti, kas atsevišķos gadījumos eh, rāda tādus ne, ne, neparedzēmus, neparedzētus eh, pavērsienus arī migrācijas izteiksmē, un arī bēgļi pārvietojas šurpu turpu nevienu no vienas partneru valsts uz citu, bet eh, arī pie mums ierodas. Un ir tāda katastrofālā mm, ienākumu nevienlīdzība pasaulē. Uh, Un finanšu krīze lielā mērā ir uh, pie vainas tam, ka ir spiediens uz vidusšķiru ļoti daudzās valstīs. Uh, bet šis globālais elements krīze uh, mūsu partneru valstīs izpaužas tā specifiski, nevis vienkārši kā spiediens uz vidusšķiru, bet arī kā tāda mm, izteikta sabiedrības noslāņošanās, polarizācija. Tirzniecība, līdztiesīgi mm, tirzniecības iespējas, tas jau pats par sevi ir globāls tāds jēdziens, un, nu, varam jau atskatīties uz ilgāku laiku, kā esam ar savām institīvām strādājuši, uh, skatoties, kā var atbalstīt mūsu uzņēmumus, jo īpaši MVU, uh, viņu centienos izlausties globālajos tirgos Tātad eh, šeit mūsu nolūks ir eh, atraisīt spārnus mūsu maziem vidējiem uzņēmumiem, atrast partners eh, citās valstīs, tādā veidā radot darba vietas. Un šeit vēlos arī uzsvērt zilās kartas sistēmu, par kuru plašāk izteikšos vēlāk. Eiropai kļūstot par šādu globāla līmeņa aģentu, uh, Eh, jāatceras, ka mūsu iedzīvotāju skaits ir eh, neliels salīdzinot ar pasaules iedzīvotāju skaitu. Mūsu, pie mums notiek tikai 10% pasaules ekonomiskās izaugsmas, set, bet 50% eh, pasaules sociālo izdevumu tiek izdoti tieši šeit, Eiropā. Tas nozīmē, to, ka mūsu šis sociālais modelis joprojām pasaulē būs kā tāds uzskatas līdzeklis, uh, ja mēs eh, paši paliksim eh, neviena nezināti, eh, neatpazīti, neizprasti, tad mēs šo globālā aģenta tādu līmeni nesasniegsim. Mums ir jābūt redzamiem, saprotamiem, saskatāmiem. Kā nesen teica komisāri, esot jūsu priekšām uzklausīšanas sesijās, Eiropas Savienībai kā lielākajam atbalsta devējam pasaulē, uh, salīdzinot ar citiem reģioniem valstīm, tātad es šeit runu par attīstības atbalstu. Eiropa, to ņemot vērā, vēlētos, lai tā būtu, vairs nebūtu vienkārši payer, maksātājs, bet player, tāds, kurš, tas, kas piedalās spēlē, nevis vienkārši padod naudu un, un ir malā. Mums ir jā, jābūt tam aģentam, kas mūsu aģentūra līdz ar to uh, šeit ir ar lielu atbildību. Šī te maigā vara var mums eh, dot eh, pozitīvus augļus eh, sociālā kapitāla izteiksmē un ETF. Mūsu fonds šeit ir nozīmīgs spēlētājs. Ilustrācija. Ļoti, nu, tāds pieticīgs izdevums, bet, nu, tomēr uh, Pēc jūsu lūguma to eh, paņēmu līdzi priekšsēdētāji, tur ir aprakstīts tas, ko tad mēs īsti darām, kāds ir mūsu kredo, kāds ir mūsu moto, mūsu pilsoņu nākotne. Nākotnē ir jābūt pie sevis, savās valstīs, un tieši tāpēc mēs eh, sadarbojamies ar mūsu partneru valstīm, lai sekmētu cilvēku kapitāla izaugsmu un attīstību tieši šajās valstīs, nevis tur domāt par kādu citu kaimiņiem un tā tālāk. Uh, Taču tajā pat laikā uh, spēkā ir Eiropas Savienības uh, pamatprincips pārvietošanās brīvība, brīva cilvēku kapitāla brīvība. Tā kā, ja cilvēki izšķiras uh, legāli doties uz citu valsti, migrēt, strādāt, meklēt laimi, tad viņiem to nekādā ziņā nedrīkst liekt. Bet ir jānoņem šis te migrācijas spiediena risks un apdraudējums, nelegālās migrācijas spiediena risks. Uh, Arī tas ir arguments par labu tam, lai Eiropa kļūtu globāli būtu aktīvāka, spēcīgāka. Un recepte šeit ir salīdzinoši vienkārši formulējama - cilvēka kapitāla attīstības sekmēšana uz vietām. Un tas ir jāapvieno ar uh, tādu skatu nākotnē, uh, apvārsnī, par apvārsni ņemot 20. gadu, Um, domājot par dažādām tautsainiecības sfērām, nozarēm, skatoties uz to, kādas ir iespējas, eh, piedāvājums, pieprasījums un perspektīvas. Tā, lai patiesi tiktu radītas kvalitatīvas darbvietas, nevis vienkārši pēļņa uh, uzņēmumiem. Un par piemēru var minēt Albāniju, jo Albānijā, gluži kā citās Rietumu Balkānu valstīs, arī Turcijā, uh, Ši, ši, šis mūsu virsuzdevums tiek īstenot paralēli um, valsts uh, aparāta kapacitātes uh, celšanas centieniem, uh, palīdzot valstīm veidot vidēji termiņa budžeta, tātad izdevumu plānus, uh, ieviešot uh, pāraudzības uh, sistēmas. Uh, kas eh, ļauj eh, manevrēt eh, laika gaitā un ņemt vērā kādus jaunus radušos apstākļus. Un pavisam nesen Albānijas premjers jau starptautiskā kādā formā ziņoja, ka ar mūsu atbalstu, bet, nu, protams, pēc sevis pašu lēmumu, viņš ir spējis pārstruktūrēt valsts administrācijas struktūru, pārplānot budžetu un atrast trīsreiz vairāk līdzekļu um, pasākumiem, kas ir savulaik atzīmēti mūsu kopīgi nu, nosprostajā ceļa kartē. Uh, Ehm, ir tātad monitorēšanas sistēma, pāraudzības sistēma adekvāti ieviesta, un līdz ar to ir iespējams objektīvi sekot progresam un eh, objektīvi spriest par to, kādas turpmākas korekcijas nepieciešamas. Un Albānija nav vienīgais šāds veiksmes stāsts. Es vienkārši uh, vēlēju, tā, tā bija Albānijas premjera vēlme, ko, ko viņš man pauda, lai es to darītu zināmu jums, uh, cienījamie deputāti. Uh, Tātad, labs plāns tā ir puse no darba, otra puse e, no visa darba ir tā godprātīga apzinīga īstenošana visām iesaistītajām pusēm, apzinīgi strādājot, pieturēties pie nosprostajiem mērķiem, tajā pat laikā spējot e, raudzīties nākotnē. Un galvenais šai ziņā ir nebaidīties, ne riskēt, e, būt drosmīgiem Un, ja runājam par pārvaldību, pārvaldības sistēmas kaut kādu restruktūrizāciju, tad mēs sadarbojamies ar valsts līmeņa administrāciju, reģionālajām pārvaldes struktūrām, ar pilsonisko sabiedrību, jo uh, no, no cilvēka jau var prasīt uh, tikai to, ko viņš spēj un zina izdarīt, un tāpēc ir maksimāli svarīgi iesaistīt uh, vai pēc iespējas vairāk partneru. Nu, piemēram, par Ukrainu var teikt, atcerēsimies Maidana notikumus. Uh, cilvēki alka pēc brīvības. Eh, visi Ukrainas eh, reģioni vēlas vienu cilvēku kapitāla eh, attīstību savā valstī, viņi pēc tā ir izsalkoši, un mēs esam gatavi cita starpā palīdzēt arī Ukrainai. Atcerēsimies notikumus Tunisijā. Arabu pavasars uzkurināja kaislības uh, Eh, bija ļoti tādi dramatiski pavērsieni, un ja uz to visu paskatās ar tādu analītisku skatu, tad cilvēki principā vēlējās to pašu. Eh, bija valstī, protams, darbs, bet eh, pārsvarā tikai galvaspilsētā, kur pretī reģionos par, par cilvēku kapitāla attīstību Tunisijas tā brīža mm, vara bija piemirsusi cilvēki alka pēc tādas vienlīdzīgas Uh, sabalansētas attīstības uh, ne tikai savas valsts galvaspilsētā, bet arī visā valstī. To alka uzņēmēji. Un ir uh, tātad tādas vārdā nenosauktas zvaigznes, kas ir šos, šīs, um, šo sabiedrības pozīciju spējuši paust, tā elektrizēt, un par to runājam šeit arī šai bukletām. Uh, Tālāk eh, uzņēmē darbība, nu, vienkārši sakot, tāda uzņēmība, gatavība riskēt, eh, strādāt, eh, tas arī ir svarīgi. Arī tam ir jābūt tāds, ar tādu politiskās plānošanas aizmuguru struktūru. Un mēs visi strādājam, lai dotu tās spēcīgās kārtas pašu cilvēku rokā, ne jau tāpēc, ka mēs kaut kādā brīnumainā veidā no ierindas pilsoņa uztaisītu pēkšņi uzņēmēju. Nē, mēs vēlamies e, cilvēkiem dot iespēju e, likt lietā savas, e, savas iemaņas, savu gribu, un to piedāvājam valstīm visapkārt Eiropas Savienības robežām, visos virzienos, Balkānos, Austrumos, Dienvidos. Uh, un uh, jau tuvākajā laikā esam gatavi atkal nākt jūs priekšā, lai ziņotu par līdz šim panākto progresu. Tātad mēs uh, vēlamies uh, dot iespējas cilvēku pašu rokās, lai viņi dzīvotu, plauktu, sasniegtu pārticību, piepildītu sapņus savā zemē, bet ja viņi tomēr izlēmtu ierasties pie mums, tad to nedrīkst mākslīgi bremzēt Um, ja cilvēks to vēlas darīt legāli, tad uh, šāda iespēja viņam nedrīkst liekt. Uh, turklāt ņemot vērā tas, ka kvalificētie šie migranti uh, nemaz neraujas uz, uz Eiropas Savienības valstīm. Eiropas Savienības valsts nav viņa pirmā izvēle. Un tā ir arī, nu, tā kā tāds liels mīnus mūsu šai sociālajā budžetā, ka pie mums uh, augsti ierasties mazkvalificēti migranti. Uh, Eh, kur pretī kvalificētie vēlas eh, drīzāk doties uz kādu citu pa pasaules reģionu. Eh, tā kā mums ir jādomā arī par savām interesēm. Valstis, izcelsmes valstis arī šai ziņā cieši, viņi nespēja pārliecināt savus savus tautiešus pēc kādiem migrācijā pavadītiem gadiem atkal atgriezties. Un 15. gads uh, ir ne tikai attīstības gads, tas ir arī gads, kad uh, tagad Latvijas prezidentūras laikā uh, slavas, uh, tā teikt, uh, saulītē tiek paceltā austrumu partnerība, un uh, tas mums ir plašs darba lauks. Mēs turpināsim. Uh, konsultēt, konsultēsim mūsu kolēģis kopā ar Latvijas prezidentūras kolēģiem. Uh, Uh, lai tiktos ar šīm te partnerības valstīm trijām, četrām un spriestu par to, kā cilvēka kapitāla attīstība īstenībā ir šo pašu valstu interesēs, uh, kā Eiropas Savienības valstīm, tā mūsu partneru valstīm, uh, sasniedzot to kopīgā darbā sadarbības gaisotnē. Un es ceru, ka šie rezultāti, kurus, par kuriem pārskatu varat gūt šai bukletā, uh, Eh, pārliecinās jūs par, par to, cik svētīgs ir darbs, ko mēs veicam. Paldies! Thank you. Um... Liels paldies runātājiem! Juta Steinruka, eh, koordinātore no sociāldemokrātu grupas, vai arī, saka priekšsēdētāja, ne, Juta pirmā, cīm redzot. Vai sāksim ar tautas partijas eh, pārstāvi? Ar jūtu sāksim. Komentāri, jautājumi. Man patiesībā ir neskaitāms daudzums jautājumu par šīm tiešām lieliskajiem skaidrojumiem, taču visus tos es nevarēšu uzdot. Nu, tad es domāju, ka es to darīšu divpusēji pēc tam. Sākumā vēlos pateikties visām aģentūrām, visiem aģentūra darbiniekiem. Es jau gandrīz sešus eh, gadus strādāju šeit Eiropas parlamentā, šajā komitejā, un tā kā man, tāpat kā sociāldemokrātu kolēģiem un citām grupām, uh, ir tāda situācija, ka mums tiešām ir nepieciešams zināšanas, ka mums ir instrumenti, tad mēs varam paļauties uz aģentūrām. Un jūs esat tiešām ārkārtīgi svarīgs instruments mūsu darbā, mūsu visu Eiropas institūciju darbā. Un tādēļ es arī priecājos, ka šie tīkli savā starpā starp aģentūrām arī darbojas izcili. Un tagad dzirdot jūs teikto, uh, Es eh, dzirdu, ka ne tikai Eiropas līmenis, bet arī nacionālais līmenis tiek eh, iesaistīts šajā kopīgajā darbā. Manuprāt, tā ir tiešām ļoti laba attīstība. Katrai aģentūrai man ir eh, vesela virkni komentāru, bet nu centīšos tomēr izteikties īsi. Runājot par CDFOP Manuprāt, šis centrs var būt ļoti labs instruments, lai cīnīties pret jauniešu bezdarbu, lai radītu struktūras Eiropas ietvaros. Tāpat arī tas var paredzēt eh, nodarbinātību nākotnē nosakot, kādas eh, kvalifikācijas prasmes būs nepieciešams nākotnē. Un tad eh, vēl man šķiet tie ir veseli trīs jautājumi. Šī interese par duālo apmācību Eiropā. Šāda interese tiešām pastāv, taču diez vai pietiek, ka mēs pārkopējam viens pret viens eh, tās sistēmas, kas jau eksistē, dažās dalībvalstīs. Es gribētu dzirdēt, kādus konkrētus pasākums jūs iesakat šajā jomā, jo man ir tāds iespējas, ka dalībvalstīs ir ļoti grūti īstenot šādus modeļus, kaut gan daudzas dalībvalsts vēlas šādus apmācību modeļus. Ko jūs ieteiktu Eiropas institūcijām, kā mēs varētu palīdzēt šeit dalībvalstīm? Kur jūs saskatāt lielākos izaicinājumu šķēršļus, jo mēs saskaramies ar problēmām, kā dalībvalsts īsteno Eiropas jauniešu iniciatīvu, kā apgūst šos līdzekļus, kur jūs saskatāt vislielākos šķēršus šajā ziņā? Šajā sakarībā mums ir ne tikai daudzi jaunieši bez darba Eiropā, bet vispār ilgtermiņa bezdarbnieki. Uh, Vai jūs īstenojat analīzes attiecībā uz pārkvalifikāciju, tālāk apmācību tieši konkrēt šīm mērķu grupām? Nākamie jautājumi, tos vēlos uzdot Menendes Valdeskungam no Eirofonda. Jūs aprakstījāt dažādus instrumentus, kurus Eirofond, kur, kuriem Eirofond strādā. Īpaši aizraujoši man tas likās saistībā ar darba kvalitātes novērtēšanu Eiropā. Es nesen strādāju kopā ar arotbiedrības pārstāvjiem, un šajās sarunās es e, esmu dzirdējis, ka pastāv vēm, lai būtu tādas mērķiecīgas analīzes. Sociālais dialogs. Vakardien no vācu sociālajiem partneriem mums bija šiem partneriem tikšanās, un šeit abas puses, gan darba ņēmēji, gan darba dēvēji, pieminēja, ka sociālais dialogs var būt veiksmīgs tikai tad, ja abi partneri atrodas aci pret aci vienādā situācijā, un kad spēj savā starpā tad diskutēt, strīdēties un attiecīgi arī rast uh, risinājumus. Un vai jūs šeit saskatāt panākumus sociālā dialoga jomā attiecībā uz labas prakses piemēriem, kādi mums ir atrodami Eiropā? Mums tiešām ir spēcīgas sociālās partnerības Eiropā. Un tajās valstīs, kur uh, arotbiedrības tiek saukātas par mafiju šeit, uh, šī sociālo joma nav tik labi attīstīta un spēcīga. Vai jūs uh, varat saskatīt iespējas, ka šie uh, veiksmīgie sociālā dialoga modeļi tiek pārņemti ne tikai visā pasaulē, bet sākumā jau šeit Eiropā. Viens no jautājumiem, ko pieminēt, bija arī rūpniecības politika. Un kā šādu sociālo dialogu varētu izmantot, lai uh, īstenotu reindustrializāciju Eiropā. Turklāt gribētu arī labprāt dzirdēt eh, pāris vārdus, kad jūs runājat par eh, darba tirgus reformām Eiropā. Kuras reformas ir bijušas visveiksmīgākās, un vai jūs varat pieminēt arī piemērus par darba tirgus reformām, kas kurām nebija nekādu efektu vai pat negatīvu efektu, jo arī no Tā mēs varam mācīties, veidot mūsu politiku. Par OŠA. Stress, depresijas, darba vietās, tas rada lielas izmaksas mūsu Eiropas sabiedrībām, kā arī saistītajām personām. Tās tiešām ir uh, milzīga slodze. Mēs saskaramies arī ar izaicinājumu, kā mūsu darbinieki arvien vairāk noveco, kļūst arvien vecāki, un tas rada jaunas izaicinājumus darba un veselības aizsardzībā. Un, manuprāt, šeit tieši prevencija ir tas instruments, ar kuru mēs varam radīt vismazākās bažas un varam attīstīt mūsu sabiedrības. Šeit Briselē un Strasbūrā mēs diskutējam par refit, un vai jūs kā aģentūra esat iesaistīti šajās diskusijās, tas noteikti mūs ļoti ieinteresētu, jo jūsu zināšanas spēj dot ieguldījumu visām Eiropas institūcijām, jo arī darba un veselības aizsardzība refiti ietvaros ir tikpat būtiski kā uh, stratēģijas ietvaros par darba veselību un drošību. Konkrēts jautājums par OIRA. Tas tiešām ir ļoti labs instruments MVU, un cik man zināms, tas daudzās valstīs, daudzās organizācijās, sociālajās partneriem tiek izmantots un tiek arī ļoti labi uztverts un pieņemts. Vai jūsuprāt, mums arī citi instrumenti MVU būtu jāizstrādā, vai arī jūs to, jums to vajadzētu izstrādāt, un e, tie tad būtu arī jānodrošina. Un par pēdējo aģentūru atvainojiet, ka tik ilgi runāju, bet nu ir tik daudz aģentūras pārstāvēts. Tātad ETF, Eiropas izglītības fonds, ir ļoti labi, ka mēs e, lūkojamies ne tikai uz problēmām iekšienē, bet kam mēs palūkojamies uz citām lietām. Piemēram, migrācija ir arī pozitīva ietekme Eiropā. Tātad es domāju, ka mums ir jāatbalsta šīs izcelsmes valstis īpaši izglītības jomā, jo izglītība jau rada zināšanas un tā tālāk, un manuprāt, tiešām ir būtiski atbalstīt šīs dalību valstis, šīs valstis, un arī zinu to no savas pieredzes saistībā ar Balkānas valstīm ka jūs nodarbojaties ar profesionālās izglītības sistēmu izveidošanu un augsta nabadzība trešajās valstīs ietekmē arī Eiropas Savienību. Tas, ko esmu konstatējusi, ir, ka vietējās iesaistītās puses pārāk maz tiek iesaistītas un ka plānošanu īsteno ļoti centralizētā veidā un kādu pievienoto vērtību var saskatīt uh, izglītības plānošanā, kad ir iesaistīti strateģiskie partneri. Jūs uh, Pieminējāt arī Tunisiju kā piemēru. Es arī tikko kā jautāju par sociālo dialogu, tādēļ gribu uh, uzzināt, kā var uh, daudz vairāk iesaistīt sociālos partnerus. Un šī ideja par zilās, zilo kartiņu šī ideja, manuprāt, ir tiešām vērtīga, pie tās vajadzētu strādāt. Mums ir šeit tik daudz uh, aģentūru, četras aģentūras, un man ir žēl, ka mums ir tik maz kolēģi, jo, manuprāt, ir nepieciešams pievērst pievienot pienācīgu vērtību. Taču es domāju, ka mums no mūsu ekonomikām ir jāeksportē labās lietas un par sliktajām lietām mums jāiegūst labi piemēri no ārpuses. Paldies! Nākamais jautājums būs no Sodarovas kundzes. Také za prezentaci esam novou poslankyni. Paldies, priekšsādātājs, gribētu pateikties. Uh, mūsu viesiem par visām šīm prezentācijām. Esmu jauna deputāta un man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi iepazīties ar jūsu darbu. Divi pavisam īsi komentāri par CDFOP. Gribu norādīt, ka visas izglītības aroda izglītībā tiek īstenotas. Jūs teicāt, ka šīs reformas ir vai nu lēnākas vai ātrākas dažādās valstīs, bet šīs reformas ir jāveic saistībā ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Tātad arod izglītība darbam. Šis princips ir ļoti būtisks. Dažās balsīs notiek uh, milzīgas diskusijas tomēr šai sakarībā. Kam tad vajadzētu būt prioritātei? Teiksim, vispārējai, teiksim, eh, izglītībai vai arod izglītībai. Nesaukšu valsts vārdā, bet ir Eiropas Savienības valsts, kurās ir administratīvi ierobežojumi. Tam, cik daudzi skolnieki var iegūt vispārēju vidējo izglītību, jo pastāv tāds uzskats, ka Mums vajadzētu arvien vairāk un vairāk jaunu cilvēku, kas vēlāk strādās uzņēmumos, kas eh, tuliņ būs aktīvi, gatavi darba tirgumu, ka tas mums būtu noderīgāk, un tādā veidā mēs it kā ierobežojam jauniešu brīvu izvēli. Tā ir konkrēta tendence, ko var novērot dažās dalību valstīs, un, kā es teicu, vārdā es nesaukšu šīs valsts. Un Tieši tāpēc, lai izvē, izvēlētos pareizo, teiksim, tendenci vai līniju izglītībā, varbūt tur būtu nepieciešams kaut kādas uzraudzības darbības attiecībā uz izglītības sniegto rezultātu, un tāpat arī tā sasaikne darba tirgus. Tas būtu ļoti svarīgi, lai pieņemtu kvalitatīvas lēmumus uh, politiskā līmenī šai jomā. Un otrs komentārs. ETF aģentūra. Pilnīgi piekrītu jums. Jūs runājāt par sadarbību ar Ukrainu un jūs gribētu transformēt uh, augstāko izglītību, samazināt universitāšu skaitu, lai būtu iespējams apgūt vairāk arodu apmācību augstākajā līmenī. Jā, Ukrainā. Septiņdesmit procenti Eh, universitāšu beidzēju ir tādā kvalitātē, ka nu, valsts nav īpaši apmierināta ar viņu izglītību. Šie studenti pabeidz augstskolu 21, 22 gadu vecumā, un viņu kvalifikācijas nav nepieciešams, tāpēc izglītības sistēmas transformēšana, pārmainīšana ir pilnīgi nepieciešama. Eiropas Savienībai arī aktīvi jādarbojas šajā jomā. Mums vajadzētu dot palīdzību Ukrainas valdībai šajos centienos. Paldies, Kunievs kundze nākošā. Paldies! Mani sauc Konstantīna Kakuneva. Man ir viens jautājums, ko gribētu uzdot uh, uh aģentūru pārstāvjiem un konkrētāk Eurofonda pārstāvjiem. Man ir jautājums. Vai esat domājuši arī par neatkarīgiem uh, strādājošiem, individuāliem strādājošiem, jo bieži vien tas ir darbs, kas notiek eh, nelegālā veidā. Es te nerunāju par tiem, kas ir neatkarīgi, brīvi, ne tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies tā strādāt, bet es runāju par cilvēkiem, kur ir atlaisti un kuri turpina strādāt eh, individuāli. Tātad Vai nu viņi ir uh, pašnodarbināti un uh, tas ir viens variants, vai arī var viņi turpināt savu darbu, kā viņi to ir darījuši. Tātad vai viņus, viņus papīri skaitās pašnodarbinātie, bet viņi turpina savu darbu uzņēmumos, tā teikt. Paldies! Tagad piecas minūtes ir palikušas mūsu sēdes laika, un kā parasti, tad, kad aģentūras ir mūsu vidū, ir tik daudz jautājumu. Tie, kas šeit ir klāt, tiešām ir ļoti aktīvi. Mēs varētu darīt tā, ka došu divas minūtes katram katrai personai, kas vēl vēlas uzdot jautājumus, un tad jūs varat atgriezties pie mums, sniegt atbildes vai nu rakstiski, vai kādā citā veidā atrodot atbildes un dodot tās, jo mums vienkārši nebūs pieejami tulki. Okay, We'll try. Uh, we have... Labi, centīsimies. Mums ir pieejams uh, tulkošanas dienests. Varam to izmantot vēl kādu brītiņu. Tā tad dosim vārdu Pīnska kungam. Viņš var uzdot jautājumu, bet lūdzu centieties izteikties kodolīgi. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti novērtēju šo iespēju tikties ar aģentūru vadītājiem neuzdošu jautājumus, vai drīzāk teikšu, nu man ir tāds pusjautājums, pusieteikums. Un jautājums saistās ar eh, investīciju plānu, ko ir ierosinājis eh, Junkerkungs, tātad kā padarīt to par realitāti. Man ir tāda sajūta priekšsēdētāji, ka šo četru aģentūru demonstrētās zināšanas ko tās ir demonstrējuši jau šajā sanāksmē, un mm, viņu zināšanas arī par uh, jautājumiem, kas ir svarīgi apmācībai un nodarbinātībai, to visu vajadzētu izmantot tādā daudz intensīvākā veidā, izstrādājot uh, kritērijus un to veidu, kā mēs izvēlēsimies investīciju projektus. Šorīt eh, mēs eh, saņēmām informāciju par to, kādā veidā tiks izvēlēti atlasīti projekti un tika paustas bažas par eh, to, kādos reģionos, kādos sektoros būs šie projekti. Un es domāju, ka tur, to darbu veicot, vajadzētu iesaistīties tādiem ekspertiem, par kuru darbu mēs dzirdējām šeit, jo pretējā gadījumā tiek zaudēts šis uzsvara punkts asums. Jo pretējā gadījumā plāns aizies vienkārši uz pelnesīgāko aspektu no tirgus uh, viedokļa. Ja mēs gribam iegūt 18% atdevi, tad es nezinu, vai šim plānam izdosies panākt reālas izmaiņas Eiropā, par kurām mēs runājam, kuras mēs gribam un kuras Eiropai nepieciešams. Tā tad eh, šīs aģentūras, es domāju, varētu dot savas zināšanas, lai varētu noteikt, tātad nospraut šos kritērijus, kā lai identificē Eiropai svarīgus eh, projektus, bet lai arī netiktu zaudēts šis uzsvers uz nodarbinātību darba vietām. Es beigšu, tāpēc, ka laika nav daudz, bet es ceru, ka es izteicos pietiekami skaidri. Paldies, Pirīnska kungs! Ždanukas kundze. Jā, paldies. Es arī izteikšos īsi. Gribu tikai paturpināt šo jautājumu par plānošanas koordināciju pētniecībā. Es biju referente Eirostak ad hoc uh, modeļu sakarībā, ko viņi izstrādā, tātad kā tos plānot. Un uh, notika konsultācijas, lai iesaistītu Eiropas parlamentu, un tas ir ļoti interesants politisks jautājums. Mans jautājums un ierosinājums ir tāds. Ceru, ka šī jaunā koordinācija starp aģentūrām tiks attiecināta arī uz uh, koordināciju ar uh, Eirostata uh, darbu uz šiem ad hoc pētījumiem saistībā ar nodarbinātību un sociāliem jautājumiem. Lai tur nenotiktu darba pārklāšanās un atkārtošanās, lai tiktu veikts eh, viens otru papildino, papildinošs darbs eh, un pētījumi. Varbūt es kļūdos, bet, eh, ja es saprotu, man notiek šāda darba, teiksim, atkārtošana un pārklāšanās, tāpēc, ka pastāv koordinācijas problēma šajos pētījumos. Īpaši tas attiecās uz OŠHA un Eirofund aģentūrām. Katrā ziņā vēl jums to labāko jūs darbā. Paldies, te priekšsēdētāji, varam turpināt darbu. Jā. Ja kāds vēl vēlas uzdot jautājumu, tad lūdzu. Lūdzu. Paldies. Man ir vispārējais jautājums, saka Lopes eh, Bermejo kundze. Es gribu pateikties aģentūra darbiniekiem par prezentācijām un gribu izteikt tādu ļoti vispārēju komentāru. Protams, ir interesanti nākotnē. Būtu interesanti organizēt divpusējas tikšanās ar jums varbūt lai pārnāt konkrētas jautājumas. Jūs runājat par ļoti daudziem aspektiem, bet viens tāds pavadiens vīst cauri visām jūsu prezentācijām, kas, eh, manuprāt, saista mūs arī tajā darbā, ko mēs veicam. Viss ļoti lielā mērā saistās ar eh, produktivitātes modeļiem un dažādiem darba tirgiem, kas pastāv mūsu dalību valstīs. Ir ļoti grūti runāt par eh, apmācību, dialogu vai apmācību un mobilitāti jauniem cilvēkiem. Uh, tāpat arī novecojošu darba spēku tad, kad realitāte dalība valstīs uz vietas, it īpaši austrumu vai dienvidu reģionos, ir eh, dramatiski atšķirīga. Ir valstis, kurās rūpniecības sektors nav īpaši labi nostādīts, un tas nozīmē, ka investīcijas kas nonāk šajās valstīs, neradīs tādas būtiskas izmaiņas tur varbūt vajadzētu vairāk investēt pētniecībā un attīstībā, tad tur notika kādas izmaiņas. Tāpat arī pastāv grūtības darba tirgu citās valstīs, kuras savukārt spiež cilvēkus pārvietoties uz citām valstīm. Arī šāda politika nav īpaši noderīga. Tā tad jautājums, ko gribētu minēt. Mums ir jāvienojas par investīciju plānu un apvāršņu 2020 mērķiem ar kopīgu pieeju tam pamatā. Man ir liels prieks dzirdēt to, ko jūs nu pat stāstījāt šo pēcpusdienu, bet šķiet, ka nenotiks īpašas izmaiņas, ja vien mēs nestrādāsim vairāk pie koordinācijas un integrācijas savā pieejā pašos svarīgākajos jautājumos, tātad darba tirgu, produktivitātes modeļu izstrādē un tā tālāk. Paldies! Paldies! Kā jau jūs dzirdējāt, protams, uzsvaru mēs liekam uz investīciju plānu, tātad uz šo strateģisko investīciju plānu un arī migrācijas jautājumiem. Un būtu ļoti interesanti, ja katrs no jums varētu tā ļoti īsi, kodolīgi sniegt mums viedokli Jums nav jāatbild uz katru atsevišķu jautājumu, man liekas, tas nemaz arī fiziski nav iespējams, bet uh, jūs redzat, katrā ziņā šie jautājumi pauž mūsu interesi. Vispirms došu vārdu Kalējs kungam. Paldies, man šķiet, ka jautājumi bija ļoti interesanti. Savā ievadā es šķiet skaidri norādīju, ka šīs Eiropas aģentūras tiesam ne tikai mēs, bet arī visi pārējie. Mēs padaram Eiropu tuvāku pilsoņu vajadzībām, vēlmēm. To es teicu savā uzrunas sākumā. Un Es domāju, ka uz to arī mēs un mani kolēģi virzamies. Svarīgs mūsu pētniecības eh, darba aspekts un tāpat arī mūsu politikas analīzes aspekts ir sekojošs, ka tam visam ir jārezultējas atbalstam, ko mēs sniedzam ieinteresētajām pusēm. Tātad jautājums ir, kur mēs saskatām spēcīgos punktus uh, arod apmācībā. Un spēcīgais punkts ir tad, ja visi sociālajie partneri strādā kopā, tātad uh, darba devēji, sociālajie partneri un izglītības sistēma, tātad mēs saprotam, kāda ir šī formula. Bet par jauniešu garantiju, ja mēs nerealizēsim visu iepriekš minēto, ja mēs to visu neiestrādāsim sociālajā kontekstā, tad tas būs vienkārši tas mehānisms, eh, ka mēs centīsimies kaut ko pārcelt uz kaut ko citu, un tas nedarbosies. Mēs kā aģentūra gribam būt tuvāk dalībvalstīm, cilvēkiem, ne tikai tehnokrātiem dalībvalstīs, bet arī galu lietotājiem, pilsoņiem, kuri var mm, raudzīties mūsu portālā, izmantot to un gūt spēku tām darbībām, kas nepieciešams. Tāpēc arī ir šis mūsu moto saknes un saknes vai ceļi un saknes. Jūs, piemēram, minējāt ilgtermiņā bezdarbu šādas cilvēku grupas. Jā, pastāv pieauguši cilvēki ar eh, zēmu izglītības vai mm, apmācības līmeni, tad jā, ko tad mēs varam ieteikt, lai risinātu situāciju, bet cits jautājums ir, kā iestrādāt šīs rekomendācijas sistēmā un panākt, lai tās darbojas. Un viena no rekomendācijām šogad ir rīkot eh, tādu politikas rekomendāciju fórumu dalību valstīm, kuros mēs pacējam specifiskus jautājumus. Mēs tātad ņemam Eiropas politiku, tās instrumentus kā izaisa punktu un mēģinam to visu iestrādāt Eiropas politikas kontekstā, dažādās situācijās, kas pastāv Eiropas Savienības dalību valstīs. Šī, manuprāt, ir iniciatīva, kurai vajadzētu novest pie Eiropas politikas īstenošanas procesa un uh, tas arī būs ļoti svarīgi mums darbā līdz 2020. gadam. Mēs gribam vienotu programmēšanas dokumentu ar skaidriem mērķiem, lai Eiropas politikas tiktu īstenotas visdažādākajos veidos un formās, bet politikas, kas ir savā veidā saistītas, kas ļaus cilvēkiem, kas mācās, virzīties uz priekšu karjeras kāpnēs, kāpt augstāk, jo gal galā par ko mēs runājam? Mēs runājam par darba vietām, algām un dzīves kvalitāti. Tā tad visam ir tāds zināms nokrāsts. Bet pieeja jautājumam, manuprāt, ir svarīga. Ir, kā es teicu, jāvēršas nevis pie tehniķiem, birokrātiem, bet uh, pie pilsoņiem. Un šis ir īstais fórums, kur mēs varam lietas virzīt un uh, novadīt visu uz sabiedrības uh, zemākajiem, apakšējiem līmeņiem, kur ir strādājošie un uzņēmumi, un tas, manuprāt, arī saglabāsies kā prioritāte 17. un 20. gadā. Thank you, uh, Mr. Paldies. Uh, Menandes Valles kungam tagad vārds. Paldies. Varbūt arī sākšu ar ļoti konkrētu atbildi. Man liekas, Grieķijas uh, deputāti uzdeva jautājumu par pašnodarbinātību. Par šo pašnodarbinātības statusu Uh, mums ir ziņojums šajā jautājumā, varam to darīt jums uh, pieejamu, bet uh, nākamajā darba apstākļu apsakojumā mēs arī iekļausim šādu jautājumu, un mums ir arī īpašs projekts šogad par tādām krāpnieciskām vai neīstām nodarbinātības formām. Tātad, ka tiek izmantos dažādas līguma saistības, kuras varbūt izskatās pēc legālām, bet nemaz nav tik juridiski pamatotas un pareizas, un centīsimies to iestrādāt arī Eiropas platformā. Uh, Jutai Štainbruks kundzei atbildot liels paldies par jūsu piezīmēm. Es, protams, nespēju atbildēt visu detalizēt, bet uh, darba kvalitāte, jā. Daudzi darbu mēs veicam, mēs esam izstrādājuši indeksus, varam izskaidrot visu šo situāciju, varbūt, ka divpusēji detalizētāk, bet mēs uh, sekojam tendencēm, kāda veida darba vietas mums ir Eiropā. Un tas ļoti lielā mērā saistās arī uz diskusijām, uz jūsu jautājumu par to, kādi darba tirgi reāli darbojas. Mēs šobrīd sākam uh, ar vairākiem projektiem, aplūkojam politikas reformas, kas ir bijušas uh, pozitīvas, ir grūti tā globāli viss izvērtēt. Mēs skatāmies uz uh, individuāliem pasākumiem, cenšamies gūt kādus pierādījumus un novērtējumu, kas bieži vien netika viegli ir iegūstams. Par šīm reformām runājot, mēs skatāmies uz elastību, cik tā ir bijusi veiksmīga, bet mēs skatāmies arī kāda veida darba vietas tiek ražotas un cik tās ir ilgspējīgas ilgtermiņa nākotnē. Tā tad uh, ir jārūpējas par šo darba vietu ilgtspējīgu tālākā, ilgākā termiņā nākotnē. Tas ir svarīgi dalību valstīm. Jūs runājāt par sociālo dialogu, kāda ir piemēra. Nu, mēs vismaz zinām, ka te nav, nekas netiek ziedots. Sociālais dialogs ir spēcīgs valstīs, tīpaši, kas ir ciešuši no šīs uh, finanšu krīzes. Un mēs saprotam, ka šī koordinācija un sasaikne starp dažādiem līmeņiem ir izšķiroši svarīga dalība valstī. Tātad Eiropas līmenī, ja notiek pārvirze no nacionālā uz Eiropas līmeni e, jaunajā ekonomiskajā pārvaldībā, tad kā tas būs sasaistīts e, Eiropas sociālais dialogs ar nacionālo sociālo dialogu, un te pastāv zinām izaicinājumu sociālajiem partneriem un uh, atbildēšu spāniski Lopes kundzei. Paldies uh, par jūsu jautājumu. Daudz, tas, ko jūs jau minējāt, saistās ar iniciatīvām, kas ir jāveic šiem politikas, politisko lēmumu pieņēmējiem. Mums ir jāveicina tā loma, ko veic padoma, komisija un parlaments, bet, uh, protams, Mēs piekrītam jūs teiktajam, mums šobrīd notiek projekts par uh, galvenajiem aspektiem darba tirgu katrā dalība valstī un kritēriju izvērtēšana, benchmarking varbūt nav īstais vārds. Mēs tā nevērtējam, kurš uh, labi veicis šo darbu un kurš nē. Mēs skatāmies drīzāk, kas labi, kas slikti darbojas uh, dažādās dalību valstīs. Paldies. Thank you, Krista uh, Šed. Paldies, Kristis Šedlačekas kundze. Jā, paldies, es arī sākšu atbildot vācu valodā, jo Štenbruks kundze uzdeva man vislielāko daļu jautājumu. Runa par refit. Nē, mēs nepiedalījāmies, jo tad dokuments izskatītos citādāk, taču, protams, mērķis bija vienkāršošana, birokrātijas samazināšana, efektivitātes kāpināšana, īpaši raugoties uz MVU sektoru. Un, protams, mēs uh, to uzreiz arī parakstītu, un tādēļ arī izstrādājam OIRA, jo tas ir tiešām MVU palīdzošs instruments, un turklāt mēs vēlamies arī eh, brīdināt, un tas ir mūsu ekspertīzes rezultāts, ka tieši MVU notiek eh, negadījumu un ar eh, darba vietām saistītas slimības daudz lielākā mērā, uh, Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams vienāds juridiskais pamats visiem, jo lielajiem uzņēmumiem ir sistēmas, kas palīdz šajā jomā. Tātad tas, kas mums ir nepieciešams, nav likuma izmainīšana, bet gan lielāks atbalsts MVU. Un tas ir mūsu mērķis, ko vēlamies panākt ar OIRA. Runāt par OIRA vēl, mums ir arī citi E instrumenti mūsu programmā Mēs veidojam un apkopojam un sadalām dažādus jau esošus e-instrumentus MVU. Arī turpmāk kopā ar ekspertiem dalībvalstīs strādāsim un aicināsim viņus turpmāk saviem mērķiem izstrādāt šādus instrumentus. Tātad mēs radām šādu platformu, bet paši um, neizstrādāsim instrumentus. Mēs meklēsim tos un apkoposim. Un šis projekts vēl joprojām tiek attīstīts un domāju arī turpmāk palīdzēs MVU. Eurostat. Šis jautājums. Mūsu darbā, kad runa ir par esana pētījumu vai par uh, arodslimībām, mēs vienmēr uh, konsultējamies ar Eurostat. Šeit nav pārklājošos datu vai informācijas. Mums ir viena darbinieca, kas ļoti cieši sadarbojas ar Eurostat, lai tiešām novērstu šādu situāciju. Un noslēgumā par investīciju plānu, manuprāt, tas ir ļoti, tā ir ļoti interesanta diskusija. Šeit eh, tieši pieminot es Oša, mums ir tīkls visās 28 dalībvalsts, mēs tiekamies ar šo eh, tīklu uh, saistībā ar drošu, da, drošām darba vietām, un mēs tiekamies trīs reizes gadā, lai strādātu šajā jomā. Tātad mēs esam ļoti cieši un tuvu klāt patiesajai darbībai. Un, uh, ja mēs cenšamies noskaidrot, kur ir kādas vajadzības, kur ir nepieciešams atbalsts, kur tas būtu liederīgi. Eh, tas ir tas darbs, kā mēs vēlamies strādāt, un es domāju, ka ir vēl daudzas idejas par to, kā mēs varam strādāt, bet jebkurā gadījumā katra lieta, ko mēs darām, to mēs darām saskaņā ar mūsu nacionālajiem partneriem, un mēs konsultējamies. Un, protams, kā eh, būtisks jautājums ir, eh, cik eh, lielu peļņu var gūt no visiem šiem pasākumiem, un tas katrā dalība valstī tiek tiešām izstrādāts atšķirīgi. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, mm, Serbans kundze. Tagad runā paldies visiem, kas e, pauda savus komentārus un jautājumus. Gribu tikai apstiprināt, ka, ka viss, kas tika pateikts, esmu ļoti arī pateicīga Jūtas Šaus kundzei, vēlos pateikties arī komandai un vēlos pateikties arī neatkarīgajiem ekspertiem tāpat arī saviem kolēģiem, jo šis uh, darbs, ko veicam, tiešām ir kolektīvu pūliņu rezultāts. Tāpat arī vēlos pateikties mūsu komitejai un vadošajai valdes pārstāvjiem. Manuprāt, sociālais dialogs, sociālais katalogs, jā, kādēļ tas nevarētu būt galvenais nākamā seminārā tēmu loks nākamajā konferencē citām aģentūrām. Mēs kustam pierādījums, ka tāda atbalstīta atba attīstība ir veiksmīgāka tur, kur pārvaldība tiešām ir tāda, kā valdības iesaistās sociālās partneri iesaistās vietējie pārvaldītāji pārstāvji. Un mums galvenais ir tiešām mācīties no pārējiem un gūt šeit uh, iedvesmu. Uh, Mums ir nepieciešams, lai tiešām visi iesaistītos CTF darbā, un es ļoti priecātos, ja jūs arī vēlties mūs atbalstīt, uzsākot šīs diskusijas par to, kā mūsu sociālais dialogs var kalpot par iedvesmu, eh, izstrādājot sociālās un valdību politikas, neatkarīgi no jomas, kur tas ir paredzēts. Mm, vēlos pateikties mūsu Čehijas kolēģim, kolēģiem, kas pieminēja Ukrainu. Vēlos teikt, ka es ļoti daudz iemācījos, ka ja netiek gūt sociāla labuma, tad sociālām politikām nav jēgas, jo var noteikt tūkstošiem indikātori, taču ja sabiedrība uzskata, ka šī politika viņiem neko labu nedara, tad tam nav nekādas jēgas. Un man bija jāpiedzīvo sāpīga pieredze, gūstot šīs mācības. Piemēram, Tunisijā nedrīkstam aizmirst to, ka arābu pavasari uzsāka sociālās kūst, kustības, to darīja studenti. Viņi izmantoja izglītību, un lai gan šie augsti izglītoties studenti bija apguvuši tādas zināšanas savās universitātēs, tās nebija noderīgas reālajā dzīvē. Mums tiešām ir jāparaugās, kā cilvēku vēlmes ir saskaņotas ar tām vajadzībām, kas ir uh, pastāv šajās valstīs. Un tad arī vēlos pieminēt migrāciju. Lūdzu, vēlos jūs visus aicināt tiešām rīkoties Eiropas ietvaros, jo, un vēlos vēl piebilst, ka izcelsmes valstīs ir vēl ļoti daudz darāmā ne tikai valdība lokā un speciālās aģentūrās, bet arī ir jāiestaista arotbiedrības un uzņēmumu, lai nodrošinātu to, ka viņi padara savu darbu un lai šo migrantu sniegtais eh, ieguldījums arī būtu veiksmīgs. Es dzirdēju arī, ka kolēģi bija ieinteresēti un arī Libas kolēģi ir ieinteresēti rezultātos kurus guvām no mūsu pētījumiem. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Thank you very much for all your... Liels paldies par visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, atbildēm, sniegto ieguldījumu šajā diskusijā. Tāpat arī liels paldies aģentūrām. Un es domāju, ka var atkārtot to pašu, ko teicu pēdējo reizi, kad jūs šeit bijāt. Lūdzu, atgriezieties! Sveicam jūs atpakaļ. Ar to arī esam noslēguši šo sēdi. Nākamā sēde notiks 3. februārī un 26. februārī. Paldies! Thank you.